Kolēģi! Vai mēs varam sākt? Mēs visi zinām, ka mums te nav vislabākā darba kārtība sagatavot, jo plenārsēde vēl turpinās, ir diskusijas ar Van Rompuja kungu. Nu, es ceru, ka visi ir pēduši pusdienas. Uh, Varbūt, ka varam sākt ar desmito punktu darba kārtībā par ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulī, laulāto atšķiršanai piemēramo tiesību jomā. Evelīna Gebhartes kundze ir referente. Parlaments nolēma uzsākt paplašinātu sadarbības procedūru šajā delikātajā jomā, kas ir pirmā reize, kad vispār šo procedūru izmanto. Tāpēc tagad dosim vārdu Gebhards kundzei, referentei, un tad, ja komisija vēlēsies kaut ko piebilst, tad uzklausīsim arī viņus, un pēc tam apmainīsimies viedokļiem. Lūdzu, Gebhards kundze. Jā, dankeschön, Herr Präsident. Vielen Dank, liebe Kollegen, liebe. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi. Šis ir kaut kas jauns. Mēs izmantojam padziļinātās sadarbības procedūru. Un, kā jūs zinat no pagājušā sasaukuma, es īpaši neatbalstu šo procesu. Uh, jo tas vairāk ir tāds starpvaldību instruments. Tomēr tā kā pirmā likumdošanas procedūra izgāzās, es sapratu, ka padomē mēs nepanāksim vienotību par šo jautājumu, lai gan pilsoņiem ir problēmas ar šo jautājumu, un tas ir jāatrisina, un mēģināja to arī panākt. Komisija tajā laikā nebija pārāk gatava strādāt ar šo jautājumu, teica, ka mums uz to būtu vēl jāskatās, un ar prieku uzzināju, ka Redingas kundze ir gatava strādāt pie šīs procedūras, tīpaši tāpēc, ka jaunās dalībvalstis lūdza piemērot šo padziļinātās sadarbības procedūru, un pašlaik sadarbojas 14 dalību valstis, un man ir iespējas, ka galu galā varētu piedalīties vēl arī vairāk dalību valstu. Un šeit mēs nerunājam par mazu dalību valstu grupu, bet jau par diezgan lielu grupu. Un šeit uh, piedalās arī dažas lielās dalību valstis, kas ir labi. Pagājušo nedēļu plenāra sēdē lielākā daļa deputātu piekrita, ka mums ir jāstrādā ar ciešākās sadarbības procedūru, un tagad mēs varam sākt darbu, lai sasniegtu labu rezultātu. Mēs vairs neesam vadošā komiteja šajā jautājumā, kā iepriekšējā sasaukumā. Un tas notika tā, jo mainījās parlamenta reglaments. Tagad galvenā komiteja šeit ir likumdošanas komiteja. Iepriekš mums bija problēmas ar sadarbību, jo bija ārkārtīgi konservatīvs līdzreferents. referents Pagājušajā nedēļā e, man bija iespēja strādāt ar referentu no jūrija komitejas, un es varu teikt, ka Svifgas kungs ir ārkārtīgi gatavs uzklausīt e, mūsu viedokli pavisam savādāks kā viņa priekštecis, un es ceru, ka mēs varēsim labi sadarboties, apmainīties viedokļiem par vissvarīgākajiem jautājumiem. Man liekas, ka, protams, Mums tas būs jāpārbauda. Mēs abi runājām angļu valodā, un šī valoda mums ir trešā valoda. Tas ir nebija labākais risinājums, bet, nu, es ceru, ka diezgan labi sapratu to, ko mēs runājām. Pirmkārt, mums ir nepieciešama regula vai direktīva šajā jomā. Un šim dokumentam jābūt ļoti orientētam uz izmantotāju, un mēs piekritām, ka mēs nevēlamies, lai šeit būtu runa par kaut kādu juridisko formu izvēli. Mums ir skaidri jānorāda noteikumi, tīpaši tajos gadījumos, kad viens partneris vēlas šķirties no otra, bet otrs to nevēlas. Mums ir jānosaka hierarkiskie uh, tiesību, tiesību normas, un ir jāizvēlas arī šķiršanās tiesības, kuras tiek piemērotas šķiršanās procedūrā, jo šīs te tiesības dažādās valstīs atšķirās, piemēram, Vācijā, ja tiek uzsākta šķiršanās procedūra, uh, Un, piemēram, Francijā ir savādāki noteikumi, un abām pusēm ir jāsaprot, ko tad eh, viņas izmantos un kur iesaistīs, iesaistīsies. Tā tad ir jāvienojas par principu, kas tiks piemērots. Gadījumos, ja abas puses piekrīt, ka ir jāšķiras, tad, piemēram, esošajā priekšlikumā šāds šāds variants netiek apskatīts. Un tāpēc es iešķiršu, pie, iesniegšu grozījumus. Un man rādās iespējas, ka Svifkas kungs arī to atbalsta. Es arī viņam teicu, ka redzu šeit vienu problēmu. Iespējams, komisijas vai padomas pārstāvju varēs informēt mūs par to, vai trešajā un ceturtajā pantā vai šajos pantos, kāpēc šajos pantos viņi ir izvēlējušies rakstīt tā, kā viņi ir uzrakstījuši, un šeit ir runa tieši par uh, kuras valsts tiesību akti tiks piemēroti. Un šeit ir runa tikai par mītnes zemes likumdošanu, Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz 27 dalību valstu likumdošanu, tad īsti nav skaidrs, kā tad visas šīs likumdošanas sistēmas piemēros, nenorādot konkrētas instrukcijas, kā to darīt. Parlame, eh, iepriekšējā sasaukuma laus, laikā komisijai bija pirmais priekšlikums par šo jautājumu. Mēs uzskatījām, ka šeit var rasties briesmas un problēmas. Un pašlaik mēs redzam, ka tāda pati problēma ir ar ceturto pantu, jo laulātajiem netiek piedāvāta izvēles iespēja par to, kuras valsts tiesību akti tiks piemēroti. Un man liekas, ka šeit varētu rasties problēmas. Un, un nav arī skaidrs, eh, kā tad tiks uh, noteikts, kuras valsts tiesā šo jautājumu skatīt. Piemēram, 7. pantā atkal tiek pieminēta sabiedriskā kārtība, kā jau mēs to piedāvājām, pirmajā priekšlikumā tā tas nebija iekļauts. Tātad mēs redzam, ka mūsu priekšlikumus eh, var redzēt komisijas tekstā, Mūsu devums jau tur ir acīm redzams, bet diemžēl visi mūsu priekšlikumi nav bijuši iekļauti. Pašlaik mēs to skatām tādā kā otrajā lasījumā, jo plenārsēdē iepriekšējā sasaukumā lielākais vairums atbalstīja mūsu pozīciju. Un es izmantoju šo te lēmumu kā pamatu maniem priekšlikumiem. Ja jūs tam, protams, piekrītat. referents man arī teica, ka viņš vēlas strādāt ātri. Un es teicu, ka ja šīs te komitejas biedri piekrīt, es arī gribētu strādāt ātri, jo pamats jau ir gatavs. Un tāpēc pēc iespējas ātrāk mums vajadzētu atrisināt problēmas, kas šajā sakarā rodās mūsu pilsoņiem. Es ceru, ka aizvien vairāk valstu pievienosies šai iniciatīvai, un, piemēram, tādas valstis kā Zviedrija un citas redzēs, ka ir nepieciešams piedalīties, jo tādējādi tiks aizstāvēts arī viņu pilsoņu intereses. Un šeit mēs nerunājam vienkārši par to, ka gribam uzspiest likumdošanas izmaiņas dalībvalstīm. Mums nav šāda pilnvaru. Mēs to vēlamies darīt, lai padarītu dzīvi vieglāku pilsoņiem, lai viņiem būtu izvēles iespējas, lai viņi var, varētu vēsties kompetentās tiesu iestādēs, lai tiesību akti tiktu piemēroti un lai viņu priekšā nebūtu vienkārši aizvērtas durvis un izvēles iespēja nekādu. Piemēram, cilvēki ir noslēguši laulīgu atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, tad pārcēlusies uz trešo valsti un tur vēlas šķirties. Tad tas būtu jādara varbūt atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Es centīšos strādāt pēc iespējas ātrāk. Sekretariāts man teica, ka atzin, par atzinumu projektu varētu balsot 27. septembrī, Tāpēc mums būtu jāmēģina strādāt pēc iespējas ātrāk un jāmēģina rast risinājumu, kas būtu pieņemams mūsu pilsoņiem un kas būtu pēc iespējas draudzīgāks mūsu pilsoņiem. Mani ēnu referenti, mēs ar viņiem strādājām kopā jau pagājušo reizi ļoti labi. Mums ir problēmas ar dažām valstīm, kur kur ir atļauts homoseksuālās, kur nav atļautas homoseksuālas laulības, eh, kur nav atļautas civilās laulības. Nu, par to mēs visi runājam un es ceru, ka mēs varam vēl uzlabot šo dokumentu. Paldies, Gephards kundzei. Komisijas pārstāvēs šeit. Zanevskī kungs vai Sastamoinen kungs ir šeit, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju sākt ar to, ka pasaku paldies Eiropas parlamentam par tik ātru un efektīvu darbību, piekrītot pirmajam priekšlikumam par padziļināto sadarbību. Tas norāda ka komisija un parlaments domā vienādi, ka pat šādā specifiskā gadījumā pat grupa dalībvalstu var strādāt kopā un parādīt citām valstīm, kā strādāt pie šāda delikāta jautājuma, konkrēti par laulības šķiršanu. Mēs arī atbalstam referentes vēlmi par to, ka šī ir atvērta, uzlabota, padziļināta sadarbība, kurai būtu jāpievienojas aizvien vairāk valstīm. Mēs redzam, ka sākotnējais skaitlis 9 ir palielinājies līdz 14. Mēs arī ceram, ka citas valstis pievienosies. Un kāpēc šīm valstīm būtu jāpievienojas? Tāpēc, ka šī regula būtu ļoti kvalitatīvs juridisks dokuments, kuru mēs piedāvājam Eiropas pilsoņiem. Mūsu regulas priekšlikumā mēs eh, pamatojāmies uz priekšlikumu, par kuru mēs esam vienojušies padomē un ar parlamentu jau iepriekšējā reizē. Jā, mēs vēlējāmies iekļaut iepriekšējā sasaukuma komentārus. Kopumā mēs vēlējāmies uzlabot tiesisko paļāvību un paredzamību. Un tas nozīmē, ka tas saistošais faktors būs tāds, ka juridiskais pamats vai juridiskā kārtība būs tuvināta esošajai laulībai. Tātad pirmkārt mēs skatīsimies uz dzīves vietu. Mēs arī runājām par vienādu pilsonību. Mēs arī atsaucāmies uz Lex Foriju Un šo mēs izmantotu diezgan retos gadījumos, un tas atbilst ceturtām panta prasībām. Un tas būtu tas pēdējais parametrs, ko mēs izmantotu. Un man liekas, ka tas arī tad neradīs problēmas, jo praksē tiks izmantots ļoti, ļoti reti. Otrais mūsu mērķis bija palielināt elastību ieviešot limitētu vai ierobežotu pušu autonomiju. Tas ierobežotu iespēju izvēlēties piemērojamo tiesību aktu sistēmu jau tā sarežģītajā šķiršanās gadījumā. Šeit būtu noderīgs iepriekšējais nolīgums, ir ja tīpaši, ja abas puses piekrīt šķiršanās prasībai. Un tad pēc šo te faktoru izmantošanas, vai šo te faktoru izmantošanu mēs uh, skatījām jau arī sagatavojot eh, pirmo priekšlikumu, ieskaitot arī Lex Forī principu. Ja mēs runājam tieši par Lex Forī, tas nozīmē, ka tiek izmantota tiesību aktu sistēma tajā tiesu iestādē, kas uh, tiek izvēlēta šīs te procedūras risināšanai. Mēs mēģinājām arī radīt tiesisko noteiktību, izvēloties kaut kādu konkrētu jurisdikciju un piemērojamo tiesību sistēmu noteikumi tiek piemēroti tiesu iestādē tad, kad tiek izvēlēta jurisdikcija un tāpēc mēs domājam, ka tas palīdz samazināt pārmērīgi ātras prasības iesniegšanas e, e, tiesā. Komisijas trešais mērķis bija tieši šāds - novērst to, ka viena no pusēm pārsteidzīgi dodas uz tiesu lai novērstu jurisdikciju konfliktu. Jebkura tiesa, kas darbojas kādā jurisdikcijā, salīdzina likumdošanas sistēmas, lai novērstu potenciālos konfliktus un skatās, kā tas viss ir saistīts ar noslēgto laulību, tad laulību, kuru tiek šķirta. Tas ir tā kopumā es arī konkrēti gribēju norādīt, ka atšķirībā no 2006. gada priekšlikuma šis jaunais priekšlikums neiekļauj jurisdikcijas noteikumus. Mēs to darām tāpēc, ka mēs strādājam ar padziļinātās sadarbības procedūru, un šo procedūru var izmantot tikai tad, ja mēs strādājam ar jautājumiem, kas nav iekļauti jau kopienas tiesību aktos. Un tieši tāpēc šī sadaļa vairs nav iekļauta, un, tie, un tāpēc mēs runājam tikai par piemērojamo, eh, piemērojumiem tiesību aktiem. Šis ir neatkarīgs instruments, Un tieši tāpēc komisijas priekšlikumā ir vairāk noteikumu, vairāk pantu kā iepriekšējā priekšlikumā. Lai gan pēc būtības mēs cieši pieturējāmies pie debašu rezultātā nolemtā. Es ar prieku dzirdēju, ka gan parlaments, gan jūsu komiteja mēģinās strādāt ātri pie šie jautājuma, jo būtu svarīgi panākt progresu eh, šī jautājumā, jo šis jautājums ir atvērts, pie tā strādā jau vairākus gadus. Mēs uzskatām, ka, ja tiks rūpīgi veikts sagatavošanās darbs, arī par tiem jautājumiem, par ko runāja referente, mēs varam rast risinājumu, kas kalpos kopienas pilsoņiem, un mums būtu jārod šie risinājumi saprātīgā laika periodā. Paldies vēlreiz parlamentam par izdarīto darbu, un mēs piedāvājam savu sadarbību, lai šo te darbu turpinātu. Thank you. Paldies, saka priekšstādātājs, paldies, sastamāņens kundze. Tagad mums ir laiks debatē. Intveldes kundze, jūs gribat izteikties, lūdzu? Jā, priekšstādātāja kungs, paldies. Es izteikšos īsi. Es piekrītu referentes sacītajam. Un es domāju, būtu labi, ja mēs tiešām šo jautājumu varētu ātri noslēgt. Un pāris komentēri jautājumi. Un es uh, gribētu zināt, vai šī ir pirmā reize, ka mēs izmantojam šo procedūru. Mums tiešām būtu jāzina, ka uh, Ehm, beigu rezultāts būs tāds, ka tad, ja jauns eh, valstis iestāsties, tad eh, tomēr rezultāts būs pieņemams. Lai mēs tomēr neierobežojam eh, sevi ar to situāciju, kāda ir 14 tagadējās valstīs, jo tāda varbūt nākotnē vairāk. Un es dzirdēju arī Eiropas komisijas pārstāvu minēja šo te steigšanos uz tiesu un nepieciešamību aizstāvēt uh, mazāk aizsargāto pusi, bet dažkārt vajākā puse uh, varētu gribēt, lai šis šķirsnās notiek pēc iespējas ātrāk. Tad, uh, tas jāpatur prātā, ka mēs raugāmies uz uh, priekšlikumiem. Paldies, saka priekšstādātājs. Lūdzu vārds Romero Lopes kundzei. Vēl papildus informāciju, lūdzu. Eh, es nevisai sapratu vienu aspektu. Bija runa par cilvēkiem no trešām valstīm, kur dzīvo Eiropas Savienībā. Eh, trešo valstu valsts piedarīgie, kuri dzīvo Eiropas Savienībā. Un eh, vai nu tās būtu laulības starp šādas valsts valstspiedrīgo un Eiropas Savienības valstspiedrīgo, vai arī starp eh, trešās valsts valstspiedrīgajiem, kas ir precējušies Eiropas Savienībā. Tad, ja mēs paraugāmies uz ceturto pantu, tad eh, runājot par sievietēm vispār, trešās valstīs sistēma ir diskriminējošāka. Vai tad ceturtais pants vēl ar vienu būtu spēkā? šeit tā ir paredzēts. Un kurā brīdī tad būtu piemērojams uzturēšanās valsts likums. Tas ir svarīgi šo cilvēku integrēšanai. Paldies, priekšstādātājs. Vārds Kellers kundzei. Es gribētu zināt, vai jau tagad varētu būt tāda iespēja, ka vairāk dalībvalsts iestāsies, vai ir kaut kās, ko mēs šai ziņā jau varam paredzēt, un es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko sacīja referentes kundze par tām lietām, kuras viņi vēl ar vienu gribētu mainīt. And, uh, I I es domāju, jo īpaši te ir tas jautājums par izvēli, un ja es pareizi sapratu, Te nav runa par īpašuma jautājumu šīs eh, padzinātās sadarbības jomā, bet eh, tomēr parasti šķiršanās procesā tiek skarts arī īpašuma jautājums. Un, cik es zinu, parasti tas uh, prasa ļoti daudz laika, bet šeit, uh, šajā priekšlikumā nav nekas par to sacīts, un tad tas tomēr var radīt tādu nevienlīdzīgu situāciju. Paldies! Uh, Paldies, saka priekšsādātājs, ja neviens cits nu, deputāts negrib izteikties, tad varbūt eh, jūs varētu sniegt īsas atbildes par tehniskajiem aspektiem, tad vispirms eh, komisijas pārstāve un tad eh, Gebhards kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kungs, jā, pavisam īsi. Bija jautājums par to, vai ir kādas citas dalībvalstis, kas gribētu pievienoties, e, kopš mēs esam saņēmuši piekrišanas e, pieteikumu. Nē, mēs pagaidām neesam saņēmuši nekādas cits pieteikums, bet mēs esam pārliecināti, ka tādi vēl būs. Tādi būs e, pavisam drīz tād, kad tiks pieņemts lēmums par padziļināto sadarbību tad, protams, mēs saņemsim vairāk pieteikumu. Un, un kā jūs zināt, šī procedūra ir atšķirīga, un tad eh, komisija pieņems lēmumu par katru valsti atsevišķi no šīm jaunajām valstīm. Un tagad runājot par eh, īpašumu pašreizējā eh, regulas priekšlikumā, ir runa par. Pers the... par personām, Uh, par īpašumu arī tajā laikā. Un uh, tad uh, šīs aspekts arī tiek gatavots, un arī šajā ziņā tiks, būs runa par attiecināmajiem noteikumiem. Tad mēs mēģināsim šo jautājumu risināt tāpat kā vispārīgos konflikts. Uh, Un tad jūs eh, tā jautājat par arī noteikumi par uzturēšanu. Jā, ir eh, attiecīgais, eh, attiecīgais regulējums un arī Hāgas protokols par uzturēšanu. Tā tad ir tiesība akti, kas jau pastāv šai ziņā, un mūsu mērķis ir panākt konsekventus eh, tiesību aktus. Es domāju, tāds būtu mans īsās eh, atbildes uz jūsu jautājumiem, bet es esmu gatava arī uz turpmākām diskusijām. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, lūdzu vārds jums, Berhards Kunze. Paldies! Pēdējā atbilde eh, mani mudināja uzsākt vēl tālākas diskusijas vai mums ir kāds e, kopīgs tiesība akts par ģimeni Eiropā. Tas būtu labi, jo nu, tad ir visi tie jautājumi par alimentiem, par uzturēšanu, par īpašumu un tā tālāk. Vesela virkne jautājumu. Un visi šie jautājumi nav izskatīti šajā regulā. Un uh, tie jautājumi arī nevar tikt izskatīti šajā regulā. Te ir vienkārši runa par to, kāda procedūra, kāda ir tā jurisdikcija, saskaņā ar kuru tiek īstenota šķiršanās. Tad kurš ir piemērojamais likums? Īpašuma gadījumā, kā jau jūs sacījāt, nav vienas, viena Eiropas risinājuma, un šī iemesla dēļ ir pilnīgi nepieciešams, lai abas puses būtu labi informētas un šiešanās gadījumā zinātu saskaņā ar kuru jurisdikciju notiks šiešanās, pie kuras tiesas vērsties un e, kādas tad būtu izrietošās tiesības attiecībā uz uzturēšanu, uz e, alimentiem un tā tālāk. Un šos jautājumus šajā regulas priekšlikumā mēs neatrodam. Es domāju, cilvēkiem tiešām būtu vērts zināt, kas viņus gaida, tad, kad viņi izvēlas vienu vai citu jurisdikciju. Tad, kad ir uh, saskaņā ar trešo pantu, tiešām ir izvēles iespēja. Uh, tādi tad būtu mani pamatpunkti, un es jums pilnīgi piekrītu. Romero kundze. Runājot par integrāciju, es uz jūsu jautājumu vēl nevaru atbildēt. Man tas, eh, man tas būtu jāpapētī sīkāk. Bet katrā ziņā es esmu piefiksējis jūsu jautājumu. Un eh, pie nākošās iespējas runājot par manu ziņojumu, es mēģināšu rast atbildu šo ļoti svarīgo jautājumu. Eh, Sofija, tev ir taisnība. Arī šis aspekts, ko tu pieminēji, varētu būt svarīgs. Būtu svarīgi, varbūt, kā vājākai pusē būtu iespēja izvēlēties. Parastā ir sieviete, tas ir skaidri jāsaka. Uh, bet arī uz mani pašu tas varētu šai ziņā attiekties, jo es arī esmu sieviete, jo parasti laulātajā pārī ir puse, kas ir spēcīgāka, un puse, kas parasti nav aktīvā puse, nav tā, kas uzsāk šo procedūru. Un bieži vien vājākā un neaizsargātākā puse ir tieši sieviete. Šī situācija ir jāņem vērā, bet atkal te mums jāskatās uz trešo pāntu. Tajā ir runa par informētību. Jo Nav pareizi, ka tas, kuram ir visvairāk iespēju gūt informāciju, arī e, izdara izvēli, pēc kuras jurisdikcijas tiks īstenot šķiršanās. Un tad sievietē te nav nekāda teikšana, ja gadienā viņa ir tā vājā puse, un es negribētu, ka tāda situācija atkārtotos. Es domāju, mēs tam visi varam piekrist. Es pateicos arī visiem kolēģiem par viņu jautājumiem, par viņu komentāriem. Un Es uh, izpētīšu sīki visu to, ko jūs minējāt, lai varētu labāk atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es domāju, tad ar to laikam arī šis jautājums tiek izskatīts. Es gribētu jums uh, vēl paziņot, ka 27. septembrī ir paredzēts, paredzēts balsu, ir paredzēts sagatavot atzinumu projektu, un tad Lībe komitejā mēs par to balsosim 26. oktobrī. Vai viss tam piekrīt? Labi, paldies. Tad dos, pāriesim pie nākošā punkta. Tas ir 11. darba kārtības punkts. Grozījuma izdarīšana regulā EK numur 539 šērs svītra 2001, ar ko izveidot to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalsts ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valsts sarakstu, uz kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Šeit ir referents šim ziņojumam bija Staņa Fadžona kundze, un tas ir saistīts ar priekšligumu atvieglot vīzu režīmu Bosnijai, Hercegunai un Albānijai pēc tam, kad eh, šeit bija tās tika uzklausītas mūsu komitejā aprīļa beigās. Abas, abām valstīm komiteja 27. maijā iesniedza regulas priekšlikumu, un tagad mēs uzklausīsim komisijas, priekšsā, eh, komisijas pārstāvi Žanluis de Brover. Viņš eh, ir ģenerāldirektorāta JLS ģenerāldirektorā vietnieks, un viņš mums pastāstīs par uh, nākošajiem soļiem šai procedūrā, jo īpaši saistībā ar tām papildu misijām, kas notiks vasarā. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Es varētu būtībā izteikties īsi, nākot klajā ar šiem priekšlikumiem, jo jūs jau arī pats sacījāt, ka šīs, šis priekšlikums ir daļa no šī ziņojuma, ka mēs jau varējām jums stādīt priekšā aprīlī slēgtajā jūsu komitejas sēdē. Nu, kā secinājumus komiteja, komisija ir pieņēmusi 27. maijā šo priekšlikumu, kas ir tagad jūsu priekšā. Un šīs priekšlikums paredz um, at, atvieglot eh, vīzu režīmu Bosnijas, Hercegovinas un Albānijas valsts piederīgiem, izmantojot dažus uh, eh, pienākums, kas vēl šīm valstīm ir, jā, valstīm ir jāizpilda. Es jums tas sīkāk par to nestāstīšu. Šie pienākumi, šie uzdevumi uh, visām Austrumu Balkānu valstīm bija vienādi, par eh, tiem Eiropas Savienība vienojos Salonikos, tie ir arī saistīti ar eh, ceļa karti, kurā iekļauti vairāki mērķi, kas tātad partneru valstī ir jāizpilda. Izvērtējot Mēs secinājām, ka ir pienācis brīdis atcelt pienākumu uh, pieteikties uz vīzu. Bet mums vēl ir jāpārbauda, cik lielā mērā ir panāktas sekmes triju kritēriju jomā katrai valstī Albānijai, Albānijas gadījumā Tā ir albāņu, repatriēto albāņu integrācija. Tas attiec arī uz juridiskā ietvara stiprināšanu saistībā ar organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanu. Un arī efektīvi jāīsteno tiesību akti, saistībā ar organizētās noziedzības mantas konfiscēšanu. Tātad Albānijas sakrā šādi ir tie kritēriji euh, du cadre adopté en matière de lutte contre le crime organisé. Un uh, te arī citām valstī ir, ir uh, pirmais kritērijs uh, tāds pats, tātad saistībā ar organizēto noziedzību. Tas attiec uz Bosniju. Un pārējie divi kritēriji. Avec la législation adoptée au niveau fédéral. Un tā tad tieši Bosnijai vēl ir e, jāīsteno progresīvi jāīsteno rīcības plāns, kas tika pieņems 2010. gada martā. Šis plāns, at, plāns attiecās uz elektronisko datu uh, apmaiņu. Un arī ir jāharmonizē krimināllikums. Tas tad ir Trešais kritērijs. Bosniak uh, et uh, Albanese. Uh, la verification. Mums ir jāpārbauda to, kādas ir sekme šo kritēriju izpildīšanā, un tas tiks īstenots, organizējot ekspertu misijas šajās valstīs Un par datumiem mums vēl jāvienojas ar konkrētajām valstīm. Un mērķis, protams, ir šāds, ka pateicoties sekmēm, kas ir panāktas, uh, šie eksperti varētu ziņot par to, ka šie kritēriji ir tagad izpild, izpildīti abās valstīs. Tātad provizoriskie datumi ir noteikti šīm misijām. No 5. līdz 8. jūlijām Bosnijā un no 12. līdz 14. jūlijam euh, de commun accord et sur base. Bosnijā. Un, eh, bet eh, vēl šie datumi ir jāapstiprina. Jā, šīs kalendārs tiks ievērots tad mums ir jāspēj padomēji un Eiropas parlamentam iesniegt septembra sākumā novērtējumu ziņojumu komisijas izstrādātu novērtējumu kom ziņojumu, kurā tad būtu atainot, kāda ir šīs misijas rezultāti. Un tajā tiks atainots ekspertu viedoklis. Un tad padomai un Eiropas parlamentam būs jāsniedz savs atzinums. Mm, un kā jau es eh, minēju, komisijai jau vairākas reizes Eiropas parlamentam bija iespēja paust savu viedokli, ka tas ir atklāts process, kas pārbauda, cik lielā mērā tiek izpildīts politiskais mērķis, kura nozīmību neviens neapstrīd. Tātad ir jākonkretizē politiskie mērķi Austrumbalkānu valstī un jāpārbauda, cik lielā mērā šie mērķi tiek, mērķi tiek izpildīti. Tā bija ar Mont, uh, eh, Mountkalns gadījumā un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas gadījumā. tā lai visu, visu šis reģions uh, varētu būt bez vīzām, lai ieceļotu Eiropas Savienībā. Un katrā ziņā Eiropas komisija ir secinājusi attiecīgo dienestu milzīgu vēlmi sadarboties. Tas attiec uz uh, uh iesaistītajiem dienestiem Austrumbalkānos, bet arī vispār uz uh, valdības iestādē. Man jāsaka, mēs vēl neesam šī procesa galā, taču mēs jau tagad varam gūt mācību komisijā. Un šī mācība ir tāda, ka šī metode ir kalpojusi par reformas virzītāju svarīgās jomās šajās valstīs, vai tas būtu, piemēram, par uh, ceļojumu dokumentu drošumu, vai tas būtu saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību, vai mm, nodrošinot minoritāšu tiesības. Skaidrs, ka mēs varējām darboties šajās valstīs, lai īstenotu šo svarīgo mērķi - atcelt vīzu režīmu. Priekšstādātāja kungs, kā jau es sacīju, mēs vēl neesam ceļa galā, daži šērši vēl ir jāpārvar, mēs nekādā veidā neapšaubām attiecīgo valstu varas iestāžu vēlmi stāties ceļā šiem izaicinājumiem un mēs eh, arī turpmāk īstenosim ļoti stingras pārbaudes, novērtējot progresu. Un mēs ceram, ka septembrī parlaments un eh, padomi varēs, varēs izvērtīt, izvērtēt mūsu ziņojumu. Paldies! Paldies! Pirms došu vārdu komisijai, varbūt, ka prezidentūra vēlētos izteikties. Uh, jā, paldies. Priekšādātāji pavisam īsi uh, attiecībā uz Balkānu reģionu valstīm. Uh, mēs ļoti priecājamies par <coughs> Serbijas, Melnkalves un uh, Uh, Fairom. Iekļaušanu uh, šajā uh, ap šajā mērķa sasniegšanā, tā tad uh, vīzu režīma atcelšanā. Mēs priecājamies par tiem uh, par to, kas ir paveikts, kā jau paskaidr, tika paskaidrots, eh, to, kas tika izdarīts gan Bosnijā, gan Albānijā no šo eh, valstu attiecīgo iestāžu darbinieku puses. 27. maijā, kad ieradās eh, kontrolējošie orgāni šajās valstīs, tad tika uh, noskaidrots un nonākts pie secinājuma, ka šo valstu atbildīgās iestādes dara visu, lai mērķi tiktu sasniegti, un es nedomāju, ka kaut kas aizkavēs mūs balsot par tādu tekstu, kas ļauj šo valstu pilsoņiem ceļot uz Eiropas Savienību bez uh, vīzām. Luksemburgā tikās iekšlietu un ārlietu ministri. Pagājušajā nedēļā mums bija arī padomē ekspertu tikšanās sanāksmes. Un es vēl gaidu izvērtējumu ziņu, ekspertu uh, misiju izvērtējumu ziņojumus attiecībā uz progresu, kā arī to līmeni, attiecī, progresu līmeni, eh, bet tad es jums to darīšu zinām. Paldies, Justs kundze. Tanja Faģondaš ēnu referentē vārds. Priekšādātāji, es eh, runāšu šodien slav, slovēņu valodā. Eh, es atvainojos. Tas ir tādēļ, ka uh, mēs spēlējam pēdējās minūtes ar Angliju futbolu, mēs zaudējam, un tāpēc es centīšos visādā ziņā pabalstīt ar uh, savu komandu, būdama Slovenieta. Paldies! Uh, priekšādātāji, paldies um, padomēji, komisijai, kuri ārkārtīgi detalizēti izskaidro patreizējo situāciju gan Bosnijā, gan Albānijā. Un es ļoti priecājos par šo valsts sasniegumiem. Es priecājos par to, ka M Eiropas komisija nāca klājā ar likumdošanas ieteikumu maijā, uh, lai šīs abas valstis varētu. Uh, šo abu valstu pilsoņi varētu ceļot Eiropas Savienību bez vīzām. Priecājos m, mm, par to darbu, kas ir padarīts gan Spānijas prezidentūra, gan uh, referents, gan arī ēnu referenti. Tāpat man jā, jāatzīst ievērojamies darbs, ko attiecīgās varas tiestādes Bosnijā un Hercegovinā šīs lietas uzlabošanā ir darījušas un ka tās bijušas tik ļoti pretīm nākošas. Un e, mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, ka visu uh, Rietumbalkānu valstu uh, bezvīzu režīmu procedūru ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. Uh, šobrīd, uh, diemžēl, Kosova nav uh, tajā bezvīzu dialogā iesaistīta, bet es ceru, ka tas ir tikai pag pagaidām. Bosnija, Hercegovina un um, Albānija, uh, kā jau komisija ir teikusi, uh, Eh, šīs valsts ir ārkārtīgi lielu progresu uh, panākušas. Un es ne tikai runāju no savas puses, bet arī uh, zinu ekspertu atzinumus. Kā jau iepriekšējā runātāja teica, vēl mēs gaidām oficiālos ekspertu atzinumus no māja kontrolas pārbaudēm, bet uh, tā tie provīzionālie uh, rādītāji rāda, ka šis te progress ir ārkārtīgi milzīgs. Uh, Šie tie sasniegtie kritēriji, galvenie noteikumi, un tikai tad, kad visi noteikumi uh, tiek sasniegti, tikai tad viņi saņem pilnu bezvīžu režīmu. Uh, liberalizācijai un brīvpersonu pārvietošanās eh, labad, tas ir ārkārtīgi svarīgs, ir tīpaši jauniem cilvēkiem, jauniem darbspējīgiem cilvēkiem, un šīs valstis Eh, ne tikai atrodas mums tieši kaimiņos, bet tas ir, eh, tas ir mūsu eh, sadraudzības valstis, tās vēlas būt tuvākas Eiropai. Un jauni cilvēki vēlas ceļot pa Eiropu brīvi. Mēs esam uh, tādā krīzes pēcvakarā, ja tā drīkstētu teikt, un mēs nemaz neesam tik ļoti gatavi šobrīd tālāk paplašināt Eiropas Savienību, bet no savas puses ar šo bezvīžu režīmu mēs parādīsim, ka mēs esam gatavi atvērt durvis jebkurai valstī, kas izpild noteikts kritērijus. Paldies! Uh, man ir vēl viens jautājums. Es pirmkārt gribētu uzdā, uzdot jautājumu, tad, kad mēs nācām klajā ar šo ieteikumu, kāpēc mēs nevaram nākt klajā ar datumu. Pagājušajā gada jūlijā Serbija, eh, Melnkalne un, un vēl kāda valsts eh, saņēma eh, de, datumu 10. janvāris 2010. gadā. Vai eh, šobrīd mums nav nekāds nākamais datums, vai mums tā nebija, mēs neatspoguļojam savu politisko gribu, vai tādas vispār iztrūka? Uh, vai mēs varētu nākt klajā ar laika grafiku, jo šīs abas valstis vēlas, uh, lai viņiem būtu tāda mm, tāds tehnisks uh, process uzsākts, viņas vēlas, lai viņiem būtu šī te um, zaļā gaisma, precīza zaļā gaisma ar datumu. Uh, Jo tas jau nav tikai tāds politisks process. Mēs kaut ko pieprasam no šīm te valstīm, bet uh, mums ir jādod arī pretī. Protams, ka uh, apstākļi ir ārkārtīgi saspringti. Uh, politiskā kampaņa un vēlēšanas, kas uh, notiks septembrī uh, šajās te valstīs. Abas valstis, um, abu um, valstu politiķi uh, cenšas uh, visādā veidā mm, sevi uh, parādīt no labākās gaismas, pie, uh, piekarot uh, sev šos te sasniegumus par bezvīzu režīma uh, pātrināšanu un tā tālāk. Uh, un tūlīt mēs esam, e, ši, šajās valstīs tiks sasniegts tāda kā vārīšanās punkts. Mēs varbūt, ka esam noguruši no paplašanāšanās sarunām un tā tālāk, bet mēs noteikti nedrīkstētu aizvērt durvis bezvīzu režīmam. Un es vēlētos lūgt šai komiteju un Eiropas parlamentam darīt visu, kas mūsu spēkos, lai mēs varētu par šo ziņojumu balsot septembrī, tūlīt pat uzreiz pēc ekspertu ziņojuma publicēšanas. Un šajā brīdī es lūgtu Eiropas komisijai, ja vien ir iespējams, saņemt šo izvērtējumu uh, pēc iespējas ātrāk, 3. septembrī, kad mums būs nākamā sanāksmi, tādējādi mēs spēlē, spēsim 2. septembra plenāra sesijā par šo ziņojumu balsot, tādējādi mēs būsim savu apņemšanos uh, pauduši un savu apņemšanos pildījuši. Un es lūdzu gan padomi, gan komisiju uzskatīt šo divu valstu bezvīzu režīmu uh, izsludināšanu, uzskatīt par vienu no prioritātēm. Tas ir. Uh, tas ir par mūsu pamatvērtībām, par cilvēku brīvu pārvietošanos. Tas nav, uh, mēs šeit neatvērsim durvis nelegālai imigrācijai vai, vai imigrantu pieplūdumam un tā tālāk. Ar to jānodarbojās, tas ir atkal atsevišķs jautājums, bet uh, bezvīzu režīms ir kaut kas legāls, kaut kas tiešām brīnišķīgs, kur cilvēki var brīvi ceļot ne, ļoti cieņu neaizskarošā veidā. Paldies! došu vārdu Korāts skundzei. Paldies! Es arī gribētu pateikties gan padomēji, gan komisijai. Tas ir ļoti daudz, ko jūs esat izdarījuši Bosnijas un Albānijas cilvēku labā, ka viņi varēs uh, ceļot bez vīzām. Šīs te reformas Albānijā un Bosnijā Eiropas perspektīvā ir ļoti, ļoti svarīgas. Tas nav, šeit nav tikai runa par vīzu. Uh, šo cilvēku uh, sapratnei un piederības sajūtai Eiropai. Uh, tas ir absol ārkārtīgi liels pienesums. Un ja vien uh, mēs spējam kaut kā veicināt uh, vai pātrināt bezvīzu režīmu ieviešanu šajās valstīs, tad mums būtu tas jādara. Es esmu kopā strādājusi ar referentu. O, protams, ka tajā brīdī, kad ekspertu ziņojumi būs gatavi, tad, tad es, es domāju un ceru, ka viss tiek darīts, lai tie būtu pēc iespējas ātrāk, uh, un mēs neko nevaram padarīt ātrāk, uh, bet es ceru, ka mēs uh, tos pašus kritērijus, uh, ko iepriekšējām uh, trim valstīm piemērojam, ka uh, piemērosim arī jaunajām valstīm, ar kurām gatavojamies noslēgt bezvīzu režīmu. Un es vēlreiz, kolēģi, jums gribu uzsvērt, ka šo abu valstu mm, attiecīgās varas iestādes ir gatavas izdarīt visu, lai uh, sasniegt bezvīzu režīmu. Paldies, priekšēdētāj kungs, esmu gatava strādāt gan ar komisiju, gan padomi, gan ar darba grupu, uh, un ceru, ka līdz šī gada beigām mēs panāksim vīzu liberalizāciju ar Bozniju un Albāniju. Paldies! Vai vēl kāds grib teikt Mrs. Botskurta? Lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik zal ook mijn reactie kort geven, want ik sluit me aan bij mevrouw Fajon de rapport. Ja, es um, savu eh, viedokli paudīšu. Es mm, piekrītu referentē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs uh, tos uh, apsolījumus, ko esam apņēmušies, arī turētu. Es uh, kādu laiku atpakaļ biju Bosnijā un uh, Eh, tur jauni cilvēki jūt to izolāciju, ko rāda vīzu režīms. Un, protams, ka būtu labi, lai viņi varētu sākt ceļot brīvi Eiropā, kaimiņu valstīs, cik vien drīz iespējams. Pagājušajā gadā mēs lūdzām komisiju un arī uh, paši apņēmāmies palīdzēt Bosnijai šo jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk. Un es varu piekrist tikai iepriekšējai runātājai sakot par uh, Eh, kritērijiem, ko mēs piemērojam šīm valstīm, kā mēs esam iepriekšējām trim bezvīzu kandidātu valstīm piemērojuši. Pie, viens no tiem ir precīza datuma noteikšana. Un tiešām, ja mēs otrajā mm, plenāra sesijā, septembra plenāra sesijā varētu par to nobalsot, tad visticamāk, ka uh, oktobrī tas varētu nonākt jau uh, finiša taisnē, un es domāju, ka šī gada beigās tad uh, varētu finalizēties viss šis process un nākamē, no nākamā gada, kāda datuma tuvā, pavisam tuvā nākotnē, tad abu valstu pilsoņi varētu uh, gūt labumu no uh, ceļošanas bez vīzes. Paldies, došu vārdu Busutilkungam. Man pavisam, pavisam īsi, es gribu atbalstīt iepriekšējos runātājus, it īpaši attiecībā uz datumu, bet vēl es gribētu uh, šo te. Uh, šo, po, šo svarīgumu, šīs sēdes svarīgumu, kur gan tik maz cilvēki ir ieradušies, mums varbūt liekas, ka tas nav nekas nozīmīgs, jo mēs paši esam tik ļoti pieraduši pie brīvas pārvietošanās, pie brīvas kustības, bet Bosnijas un Albānijas cilvēkiem tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, tas ir viņu pirmais solis integrācijā Eiropas Savienībā, bet tas, ko mēs neredzam, ir, ka ar uh, šo soli, tātad šo te pat mazo debati, kas mums šobrīd ir slikti apmeklētā debata. Es zinu, ka varbūt, ka daudzi no viņiem, pat nevar būt, ka daudzi no viņiem seko šīm debatēm, jo tās ievērojami izmainīs šo cilvēku dzīvi. Tikai uh, viens brīdinājums uh, šo valstu var, varas iestādēm. Uh, vīzu liberalizācija nenozīmē Eiropas uh, pilsonību un nenozīmē arī pilnu, pilnu uh, brīvības uh, dzīvot, strādāt Eiropā un tā tālāk. Uh, tādā pašā veidā, kā, no tā, kā tas ir attiecināts uz Eiropas pilsoņiem. Tas ir solis, kuru Uh, līdz kuram viņi var, šīs valsts noteikti nonāks vienu dienu, bet tas nav tas solis, par ko mēs runājam. Tā mēs runājam par vīzu liberalizāciju. Tas ir tieši tas, ko izsaka šis te termins vīzu liberalizācija. Un es lūdzu šo valstu politiķus nepārdot uh, falšus cerības saviem pilsoņiem attiecībā uz brīvām, brīvo vīzu režīmu. Paldies! Būsu tilkungs, jūs ļoti pareizi mums visiem atgādinājāt par šīs sanāksmes. Uh, Eh, vislielāko svarīgumu un par to, kādus soļus mēs spērsim. Komisija, De Brauer kungs, vai jūs vēlētos atbildēt uz jautājumiem, kuri tikuši uzdoti komisijai? Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ar jūsu atļauju es gribētu pievērsties vismaz trījiem aspektiem. Jā, patiešām komisija nav noteikusi gala datumu savā priekšlikumā vīzu režīmu atcelšanai. Tās nav nekāds negadījums, mēs to neesam piemirsuši, tā ir apzināta izvēle. Vīzas atcelšana, tās datums tiks noteikts tad, kad eh, visi trīs kritēriji katrai valstī tiks eh, izpildīti, un tad, kad eh, likumdevē jūs un padome secinās, ka pamatoties uz komisijas eh, analīzi, šie kriteriji ir izpildīti. Padome un komisija Tās būs tās iestādes pamatojoties uz eh, padomu un parlaments pamatojoties uz šo komisijas progresu novērtējumu, secinās, kurā brīdī tad tiks atcelta šīs vīzas. Otkārt, Fajana, Fajana kundze minēja 3. septembra sanāksmi. Pat laban, es vēl nevaru apņemties komisijas vārdā, ka tai laikā līdz 3. septembrim komisija būs sagatavojusi rakstisku ziņojumu. Tomēr es jums varu apsolīt, ka tad, ja mūsu komiteja to vēlas, tad 3. Eh, septembrī mēs varam jums mutiski pastāstīt par eh, šī novērtējuma pamat rezultātiem, bet tad rakstiskais variants jums, jūs rīcībā tiks nodots vēlāk. Un trešais aspekts, priekšsēdātāja kungs, eh, kuru pieminēja pusutilkungs, par to, cik svarīga vīzu režīma atcelšana Schengen zonā ir ir šīm valstīm un eh, par to, kādi varētu būt pārpratumi šai ziņā. Komisija ļoti labi to saprot, bet partneru valstu valdība, vai tā būtu Albānijas vai Bosnijas un Hercegovinas valdība, arī ļoti labi apzinās šo situāciju. Un tieši šī iemesla dēļ abos gadījumos šo valstu varas iestādes ir uzsākušas informācijas kampaņu, lai vispirms izvairītos no visiem pārpratumiem uzsverot, kādas, protams, ir tiesības, atceļot eh, vīzu režīmu, bet arī ierobežojums. Jo tad, kad eh, tiks atceltas, eh, atcelts vīzu režīms, vairs nebūs iespējams izvērst šādu kampaņu. Un no komisijas viedokļa šis posms ir ļoti svarīgs šo posmi ir uh, īstenojušas abas valstis. Mēs ļoti labi atceramies, ka šī gada sākumā uh, bija dažas tādas situācijas, kuras risināja attiecīgo triju valstu varas iestādes, novēršot pārpratumus. Tas tika izdarīts ātri un Bosnijas un Hercegovinas un Albānijas izvērstās informācijas kampaņas ir par pamatu tam, ka mēs drīkstam uzskatīt, ka uh, šī gada sākumā pieredzētās situācijas neatkārtosies šajā gadījumā. Paldies! Vēlreiz paldies, Debrover kungs, saka priekšsēdētājs. Vai vēl ir kādi komentāri? Vai kāds grib izteikties eh, referenti? Faidžonas kundze. Jā, paldies, liels paldies par šiem papildu paskaidrojumiem, saka Faidžonas kundze. Es vēl gribētu apstiprināt šo mūsu vēlmi. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk saņemt šo mutisko ziņojumu no ekspertiem septembra sākumā. Ja būtu iespējams to iekļaut protokolā, tad lūdzu to dariet. Vēl es gribētu arī apsveikt to, kas tika sacīts par informācijas kampaņām. Tās ir izvērsts abās valstīs. Un es domāju, ka mēs eh, sabiedrību ar vien labāk informējam par šiem jautājumiem. Cilvēki apzinās, ka tā ir brīvā kustība ar zināmiem ierobežojumiem. Vēlreiz es gribētu mūs visus aicināt noteikt pirms vasaras termiņu. Man jāsaka, es gan pati nevisai saprotu šo datumu, jo pagājušajā gadā komisija eh, minēja šo datumu, bet tagad nekāds datums nav minēts. Paldies! Thank you. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai citu komentāru nav par šo darba kārtības punktu? Tā tad eh, referente Nākošajā Lībes sanāksmē 12. un 13. jūlijā nāks klajā ar šo ziņojumu, un grozījumu iesniegšanas termiņš ir jānosaka pēc komisijas īstenotajām misijām pēc vasaras. Tad tās, tam jūs piekrītat labi? Labi, tad pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tas ir 12. darba kārtības jautājums parlamenta nostāja par 2011. gada budžeta projektu ar padomas grozījumiem trešā iedaļa komisija. Šis jautājums ir saistīts ar manu, mana otrā darba dokumentu par 2018. gada budžeta projektu prezentēšanu. Es to sagatavojos kā Libe komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Es domāju, ka jums šis atzinums ir izsniegts, un tad es vienkārši īsumā uzsvēršu galvenos elementus šajā budžeta, šajā atzinuma projektā. Kā jau jūs zināt, šis atzinumam projekts, kas mums ir eh, jāsagatavo. Mums tas jāsagatavo no Lībe komitejas puses. Ir paredzēts budžeta komitejai. Un atzinuma, atzinuma projekts jums ir izplatīts ar visādiem budžeta grozījumiem. Mums jā, jāapspriež tie nākošie sanāksmē 12. un 13. jūlijā. Balsošana notiks 2. septembrī. Nu, tā ir vienīgā iespēja. Tātad mums eh, budžeta komitejā šis atzinums ir jāiesniedz 8. septembrī. Un neviena sanāksmes pirms 8. septembra mums nebūs. Nu, un attiecībā par grozījumu iesniegšanas termiņu. Mē, ja mēs vēlamies, lai balsošanai visi grozījumi tiktu jau pārtulkoti, tad šis termiņš būs 18. augusts brīvdienu laikā, bet ja komiteja piekrīt tam, ka visi grozījumi varētu arī nebūt pārtulkot, tad mēs varētu pārlikt šo uh, grozījuma iesniegšanas termiņu uz 26. augustu 2012. 2012. Un tad parlaments varēs kā parasti atsākt darbu, savu darbu. Ja jūs tam piekrītat, mēs varētu noteikt šo uh, grozījuma iesniegšanas termiņu 20, uz 28. augustu 12. Ja visam, protams, piekrīt. Mm, nu, un runājot par pašu atzinumu. Jūs esat eh, saņēmuši izplatītā dokumenta paskaidrojumu. Nevajag aizmirst eh, šo kontekstu. Šis konteksts ir saistīts ar smagu finansu un ekonomisku krīzi, kas skar visas dalībvalstis. Un eh, te arī ierobežots budžets. Iespējams, ka padomi samazinās 2011. gada budžetu, un līdz ar to mums uzmanīgi ir jādefinē savas prioritātes. Kā jūs zināt, arvien pieauga budžeta projekti. Mēs esam saņēmuši tāds vasarā 14 Eh, pagājuši gadu bija tādi 12 eh, un viens, un viens projekts, eh, viens pilotu projekts Lībe komitejā. Līdz ar to skaidrs, ka mums būs jānosaka prioritātes, jo nebūs iespējams pieņemt visas, visas sagatavošanās akcijas, visus sagatavošanas rīcības un visus pilotu projektus. Un es domāju, te būtu īsāk, e, skaidrāk jāizsakās par trījiem punktiem, jo īpaši saistībā ar Frontex un par tās uh, budžetu materiālu ie, iegādēji. Kā jūs uh, esat ievērojuši? Um, saistībā ar visām pozīcijām, kas attiecas uz Lībi. Mm -hmm. Eh, te ir samazināts budžets, bet Frontex aģentūras gadījumā tiek paredzēts rezerves. Nu, pagājuši gan, gan budžets pilnīgi netika izpildīts, daž vai nu tāpēc, ka uh, to nevar, ir grūti izpildīt vai arī tāpēc, ka nevar paredzēt visus izdevumus. Un tad uh, otrs, otrs aspekts ir saistīts ar pamatiesību aģentūru. Šī aģentūra ir pieprasījusi lielu budžetu pieaugumu. Es domāju, ka tas nav iespējams. Mēs nevaram tai piešķirt visu šo um, budžetu līdzekļu palielinājumu, ko tā pieprasa. Tomēr pat daļai budžetu vajag ir jāpalielina jo tā ir, tās loma ir ļoti svarīga. Mēs nevaram par 50% palielināt tās budžetu, bet mazāk kā par 50% mēs to varētu izdarīt. Nu, tad būtībā mēs paliekam atvērti šai prasībai. Es no savas puses esmu atvērts Es sagaidu, ka arī citi gribēs palielināt eh, pamatiesību aģentūras budžetu. Un treškārt runājot par datu um, aizsardzību. Pašreizējais un bijušais grupas eh, priekšsēdētājs ir mūs informējuši par to, ka šai 29. panta darba grupai ir grūta finanses situācija. Jā, visi komitejas locekļi piekritam, ka tiks palielināts eh, datu aizsardzības eh, darba grupas budžets, tad mēs to varam darīt. Bet katrā ziņā esmu atvērts jūsu ierosinājumiem. Un nu, tālāk jums ir iespēja izteikties, ja jūs vēlaties to darīt. Lūdzu. Sobre este proyecto de opinión. Hay alguien que quiera Tā tad eh, sāksim eh, debats par šo atzinuma projektu. Varbūt mēs iesākumā varētu uzklausīt eh, komisiju. Vāģiet kundze, vai jūs esat šeit, jā? Ja? Ļoti labi. Labi, tad mēs eh, jūs klausāmies. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies par šiem ievadvārdiem un par šo prezentāciju. Daži vārdi ievadam. Runājot par sagatavošanas eh, rīcības plāniem un pilotu projektiem, es varu tikai atbalstīt jūsu uzmanīgo pie, pieju. Pie lai pēc iespējas tās izvirzītu prioritārā kārtībā. Vēl es gribētu norādīt to, ka pašreizējās programmas ietvarās mēs varam piešķirt eh, tehniskās palīdzības budžetu, kas dažkārt mums ļauj finansēt dažas no šīm rīcības programmām. Un dažkārt šīs programmas jau pārēdz Eh, šādus, šādu iespēju, lai finansētu arī fin pilotprojektus. Eh, tad mums ir saraksts no budžeta ģenerāla direktorāta. Mēs sagatavosim atbildes uz šiem priekšlikumiem, un mēs sniegsim jums informāciju par to. Un kā jau jūs norādījāt, arī es uzskatu, ka jāņem vērā tas, kas tiešām ir pievienotā vērtība, kas jau pastāv mūsu, mūsu programmā un kas uh, nav īstenojams, ņemot vērā budžeta ierobežojumu. Un runājot par Frontex, varbūt ir vērts paskaidrot, kādā veidā tika formulēts šis budžeta pieprasījums. Mēs e, apzināmies finanšu perspektīvas, e, par to aplos, kas ir paredzēta to kontekstā un arī šīs rezervas, kas ir mūsu rīcībā. Un otrkārt, aprēķinot e, šos maksājums, mēs arī ņemam vērā tās summas, kas netika iztērēts iepriekšējā gada laikā, jo īpaši par maksājumu saistībām. Mēs to saucām, saucām par eh, tām summām, kas palikušas pāri. Un tādā veidā tika aprēķināts Frontex aģentūras budžets. Eh, bija 85 eh, miljoni eiro iepriekšējiem gadam, un tagad mēs pieprasām 80 miljonus. Un Un uh, iepriekšējā gadā vēl tika paprasīti 55 miljoni, kaut arī pamatbudžets bija 80 miljoni. Un mēs zinām, ka pa, paš, pat labam Frontexam ir rezerves. Un aprēķinot budžetas tiek ņemts vērā. Mēs arī ierosinām iesaldēt Frontex līdzekļus, ņemot vērā brīvās darba vietas. Pat, pat labam šādas darba vietas ir vesels 44. Un uh, pieprasot uh, tālāku budžeta palielināšanu, protams, uh, tās mums liek padomāt. Nu, un vēl mēs arī ņem vērā operacionālos izdevumus jo īpaši saistībā ar Frontex pārskatīšanas priekšlikumu. Es domāju, ka šī pieeja izveidot rezerves ir ļoti pareiza. Tā mums ļauj gan paraudzīties to, kā situācija attīstās, gan arī, eh, gan arī secināt, vai šīs apropriācijas vēl ir jāpiešķir. Un runājot par datu aizsardzības aģentūru, es arī atbalstu šai gadījumā jūsu uzmanīgo pieju. Frontex gadījumā mēs skatījām paredzētos līdzekļus finanšu perspektīvas gaismā. No otras puses, neapšaubāmi, ka e, šī aģentūra pareizi izmanto savus līdzekļus, tas jau ir labi Un mēs varam tikai atbalstīt un augstu vērtēt to, ka šī aģentūra ir īstenos lielu darbu savācot datus. Tātad mēs nemaz neiestājamies pret pamatiesību aģentūras līdzekļu palielināšanu, cik nu tie ir loģiski. Mēs vienkārši pārbaudām, vai šis līdzekļu palielinājums tiešām atbilst eh, šīs aģentūras vajadzībām. Un mēs arī izskatām iespēju piešķirt līdzekļus no trešā pīlāra, un tur tad būtu apmēram 2 miljoni eiro. Es domāju, ka jūsu piesardzīgā pieeja saistībā ar pamatiesību aģentūras um, budžeta palielināšanu ir tikai atbalstām no mūsu puses. Un runājot par 29. pānta darba grupu, es saprotu, ka tā ir nepieciešama, ka tā ir zināms vajadzības. Mēs tāpat kā jūs apspriežamies ar šīs darba grupas priekšsēdētāju. Man tomēr būtu jāatgādina, ka liela daļa no šo darbu finansējuma nāk no tā saucamās globālās aploksnes. Tā ir aploksne, kuru piešķir eh, komisija visādām izmaksām misiju gadījumā un sanāksmu gadījumā, un ka arī iespējas ir ļoti ierobežotas tomēr, un te mums ir jābūt piesardzīgiem. Uh, mums eh, nav iespējas sniegt simtprocentīgi atbildi uz visām nepieciešamībām. Paldies! Dekampa kungs, Van Dekampa kungs sev pielabo priekšstādātājs. Paldies priekšstādātāji! Es vispirms gribētu pateikties jums un paust komplimentus par šo uh, Uh, saskaņoto ziņojumu, šo labi līdzsvaroto ziņojumu. Es domāju, jūs esat veltījis pietiekoši daudz laika, lai pārdomātu Libe komitejas uh, budžetu posteņus. Tā tad būtu man pirm, tas būtu mans pirmais komentārs, bet man ir vesela virkne jautājumu. Vispirms jautājums par pilotu projektiem un par sadarbu un par uh, sagatavošanas rīcības plāniem. Uh, Es saprotu, ka ir daudz pieprasījumu uz biletu projektiem. Un svarīgi taču šai gadījumā zināt, kāda ir jūsu stratēģija. Lai budžeta komiteja aizstāvētu Libe komitejas projekts. Un es domāju, ka jūs te kaut ko varat darīt, rokas kliepī salikuši, jūs tam nesēdēsiet. Un otkārt eh, par finanšu uh, tā sakot, tīrīšanu. Jūs sacījāt, ka Eiropas parlamenta līdzekļi būtu jātīra. Es gribētu zināt, kā jūs to domājat darīt. Vai mēs šajā ziņā arī varam piedāvāt prioritātes? Šeit mēs lielā mērā runājam par vispārēju samazināšanu, bet varbūt var runāt par prioritātēm. Un treškārt, tas, ko pieminēja komisijas pārstāvi, ka budžets ir jāizpilda. Vēl viens komentārs par pamatiesību aģentūru. Es saprotu jūsu piesardzību, bet mums šie 5% ir pirmais solis. Ja ir vairāk iespēja palielināt šīs uh, saistības, tad mēs tikai atbalstīsim uh, šīs eh, finansējuma palielināšana iespējas. Lielas paldies, ja tāda man būtu man sākotnējā reakcija. Paldies! Kellers kundze. Man ir daži jautājumi un piezīmes par jūsu darba dokumentiem. Nu, sāksim ar pirmo. Otrajā lapas pusē jūs rakstat par apņemšanās piešķīrumiem, pirmais A apakšpunkts, tad jūs runājat arī par ārkārtas pasākumiem, ja ir liels imigrantu bēgļu pieplūdums. Cik es zinu, šie līdzekļi vispār netika izmantoti. Vai jūs uzskatāt, ka šie līdzekļi joprojām ir nepieciešams šeit novirzīt, nu, kas attiec uz Frontex, kā jau es teicu iepriekš, Frontex ir ietaupījis diezgan daudz naudas, apmēram 10 miljoni e, no līdzekļiem, kas tika piešķirti, netika izmantoti. Mums ir jādomā, kāpēc šo naudu viņi neiztērē, vai viņiem tā patiešām ir vajadzīga, vai viņiem ir vajadzīga vairā, vajadzīgs vairāk naudas, vai varbūt mums ir jāsamazina viņu budžets, jo liekas, ka varbūt nav nepieciešama papildus līdzekļi. Tas būtu tikai loģiski. Darba dokumenta pēdējā lapā, piektajā lapas pusē, tur ir rakstīts, ka papildus 3 miljoni no ienākumiem tiks novirzīti Frontex. Es šeit īsti nesaprotu, kas tad īsti domāts ar ienākumiem. Vai tas ir domāts nauda, kas ir palikusi pāri no iepriekšējā gada, vai kas tas ir? Eh, par otro dokumentu. Man ir sekojoši jautājumi par pamatiesību aģentūru. Jūs esat saņēmuši pieprasījumu no viņiem, ka viņi vēlas vairāk naudas, un jūs teicāt, ka 5% palielinājums būtu pietiekošs. Vai jūs izvērtējāt, kas īsti ir vajadzīgs šai aģentūrai, ņemot vērā Lisabonas līguma pieņemšanu? Kāpēc jūs tieši izdomājāt 5%? Vai tāpēc, ka viņiem ir par 5% vairāk darba? Kāpēc tieši 5%? vai jūs esat izvērtējuši, cik daudz vairāk darba viņiem jādara, un tad atkarībā no tā arī tad varētu noteikt, cik daudz vairāk naudas viņiem piešķirt. Un vēl tāds komentārs. Par aģentūru, par lielapjomu IT sistēmu uzturēšanu un darbību. Ir tik daudz naudas piešķirts aģentūrai, kas vispār nav izveidota, pat vairāk nekā patvērumu atbalsta birojam, kas jau ir izveidots, mēs par to esam balsojuši, bet šīs IT aģentūras vispār nav izveidotas. Un es pilnībā piekrītu, ka vai, mums varbūt vispār nevajadzētu tur naudu novirzīt, pirms kaut kas tiek izdarīts, un vai, ja mēs vispār arī naudu novirzam, vai mums ir tik daudz naudas jāvet vēl. Jo patvēruma aģentūra saņēma uz pusi mazāk naudas pirmajā darbības gadā. Tie tad bija arī mani jautājumi. Paldies! Mr. Busutil. Busutil kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par jūsu prezentāciju. Man ir daži komentāri papildus tam, ko teica Vanda Kamps. Eh, attiecībā uz pilotu projektiem un eh, sagatavošanās darbībām. Kad es skatos uz jūsu dokumentu, es redzu, ka 2009. gadā mums bija divi projekti un trīs darbības, 10. gadā mums ir divas sagatavošanās darbības un viens pilotprojekts. Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai saglabātu libes dalību šajos projektos un darbībās, un lai to darītu, mums ir varbūt jākoordinē un eh, arī visām grupām jāpaziņo, ka mums ir jāpanāk vienošanās, lai libe piedalītos šo te projektu, šo te darbību darbībā. Un, ja mēs to nedarīsim, tad budžeta komiteja ignorēs mūsu pieprasījumus. Es zinu, ka vairāk pieprasījumu jau ir iesniegti. Labprāt uzklausīšu arī komiteja, komisiju, ko par to teiks. Protams, ka var iesniegt arī citus pieprasījumus, bet manā izpratnē vissvarīgākais ir tas, ka mēs savā starpā starp grupām koordinējam savas darbības un vienojamies par vienotu pieeju. Runājot par Frontex. Es īsti varbūt neesmu uz viena viļņa ar komisiju šajā sakarā. Tieši tāpēc, ka mēs pārskatām Frontexa pilnvaras, un es e, šajā jautājumā esmu referents, un ir diezgan liela varbūtība, ka Frontex tiks pilnvarots iegūt savus līdzekļus, vai nu tos nopērkot, vai ņemot līzingā un tam ir arī jāatvēl kaut kāda līdzekļa nākošā gada budžetā tā vietā, lai gaidītu, kad likumdošanas akti tiek pieņemti, un tad mēs vienkārši zaudēsim veselu gadu. Jo 2011. gadā naudas eh, šim nolokam vienkārši nebūs. Tāpēc komisijai un Frontexam ir nepieciešams pateikt mums, ko tad īsti viņi vēlas finansiālā ziņā panākt, lai provizoriski e, šos te jaunos noteikums, jaunās prasības varētu arī ieviest. Runājot par patvēruma atbalsta biroju, es sapratu, ka tur vispār direktors nav iecelts, varbūt komisija vairāk varētu pastāstīt, kā viņi domā izmantot e, jau apstiprināto budžetu šīm gadam, kāds būs laika grafiks, lai mēs pārliecinātos, ka šis birojs strādā, pirms gada beigām. Nav jēgas runāt par šī te biroja darbību, ja tas vispār vēl nestrādā. Par programmām solidaritātes un imigrācijas pārvaldības jomā mums šeit ir ārkārtīgi interesanti palielinājumi, piemēram, uz ārējām robežām, integrācijas fondam, arī bēgļu fondam un citiem. Uh, bet man šeit rodas nelielas bažas, ka nav pietiekošas analīzes, šīs programmas netiek pārskatītas, nav pat informācijas parlamentā par to, kā nauda, par kuru mēs esam balsojuši katru gadu šajās jomās, šajās programmās, tiek tērēta. Vai naudu tērē efektīvi, vai ir radījusi, radusies kāda pievienotā vērtība, mēs to patiešām gribētu zināt. Es jau vairākas reizes par to esmu runājis, un man liekas, ka ir svarīgi, ka mēs šo informāciju pēc iespējas ātrāk saņemam. Un nobeigumā par pamatiesību aģentūru. Jā, tiek pieprasīts palielinājums. Mums jāskatās uz to, jādiskutē par to, bet tam visam ir jābūt loģiskam pamatojumam. Uh, Jo, ja mēs pieņemam lēmumu par budžeta palielinājumu, ir jābūt pamatojumam. Paldies! Bien, gracias. Como comenté en mi primera intervención. Paldies! Kā jau es teicu savā prezentācijā, šeit mēs nerunājam tikai par ekonomisko krīzi un esošajiem apstākļiem, kas nosaka to, ka dalībvalstis vairākas lietas uz budžeta ierobežošanu. Jāņem vērā arī tas, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un ar to tiek izveidots jauns tiesiskais pamats. Kā jau jūs zinat no sākotnējām stadijām, no sākotnējiem posmiem, Libes komitejai būs eh, jāsagatavo atzinums par to, kā sagatavot Eiropas brīvības, eh, drošības un tiesiskuma zonu. Un pašlaik eh, šis jautājums tiek skatīts eh, tikai pirmajā lasījumā, gan parlamentā, gan padomē. Un tiek izmantot koplēmuma procedūra. Tiks izmantot arī īpaša likumdošanas procedūra. Tātad mums būs tikai viens lasījums gan parlamentā, gan padomē, kam iespējams sekos samierināšanās procedūru. Rezultātu apstiprinās abas institūcijas. Tāpēc es gribētu ieteikt, ka mēs strādājam ļoti cieši kopā ar ēnu referentu Vandekampas, Vandekampa kungu, Beržaks kundzi, kas arī ir ēnu referente. Mums ir jāstrādā kopā, jāorganizē sanāksme arī ar Alvaru kungu. Mēs visi varētu sanākt kopā, lai noteiktu, kādas būs prioritātes. Jo, kā jau jūs redzat, sākotnējā ziņojumā ir vēl jāizdara darbs, ir jānosaka prioritātes, ir diezgan daudz priekšlikumu, 14 sagatavošanās darbības un arī projekti. Runājot par 3A un uh, brīvības un, un tiesību zonu, mums ir uh, jāvienojas uh, politiskajās grupās, nu tad to mēs visu arī varētu darīt, strādājot kopā komitejā. Atbilstoši Lisabonas līgumam uh, jāizveido jaunas procedūras, un tas būs ieviešanas kvalitātes pamatā. Tāpēc mums jābūt pēc iespējas precīzākiem, nosakot ieviešanas problēmas vai arī neefti, neefektīvu līdzekļu izmantošanu. Piemēram, robežu kontrolas jautājumi jau vairākas reizes tikuši atrunāti komitejā, ticis runāts arī par SIS-2 un arī sagatavošanās darbiem Frontex aģentūras izveidēji ir pietiekoši daudz laika, lai runātu par šām lietām ar komisiju. Jā, mēs varam skatīt prasības vai lūgumus, palielināt budžetu un varētu izlemt, kurus apmierināt, kurus nē. Šajā krīzes situācijā priekšlikumi par drošības, brīvības un tiesiskuma zonu uh, varētu būt saistīti ar budžeta palielinājumu līdz pat par 12%, apmēram 12,8%. Citām aģentūrām būs proporcionāli sagatavot budžetu atbilstoši viņu pieprasījumiem. Pašlaik mums vēl nav detalizētas informācijas par iespējamo budžeta palielinājumu. Dažos gadījumos palielinājums varētu būt neproporcionāls, jo, piemēram, mēs runājam par apmēram 50% palielinājumu. ja salīdzinam ar iepriekšējo gadu budžetiem. Man liekas, ka ir saprātīgi palielināt budžetu. Mums joprojām ir jābūt gataviem uzturēt dialogu ar aģentūrām, jāskatās uz to, pozitīvi un jānosaka, kāpēc nepieciešams palielināt budžetu. Man liekas, ka nav saprātīgi vienkārši par 50% palielināt budžetu, neuzdodot nekādus jautājumus. Mums ir jāskatās, uz to, vai grupas ir gatavas atbalstīt budžeta palielinājumu par vairāk kā 5%. Mums ir jāskatās, kā tas viss iederētos vispārējā budžetā vai budžeta sadaļā, kas ir veltīts šiem jautājumiem. Tāpēc mēs uzturēsim kontaktu ar referentu, un tad, kad mēs par to atkal runāsim jūlijā, Mēs būsim izskaidrojuši un noteikuši visas prioritātes, un mums būs kopēji pieņemti kritēriji. Vai komisijai ir kādi vēl papildus komentāri? Yes, the commission. I, I understand there was. A... Jā, Jā, vēl bija jautājumi, uz kuriem es neatbildēju, es gribētu uz tiem atbildēt. Concerne, uh... Runājot par Kelers kundz uzdoto jautājumu par eh, Frontex eh, budžetu. Es domāju, ka Tas saistīts, ka dalībvalstis aizkavēja savus uh, maksājumus Frontexam. Tā, un uh, līdz ar to dalībvalstis uh, diezgan vēlu lūdz uh, atdot tām uh, to, tās summas, ko viņas ir uh, uh devušas Frontexam. Un runājot par uh, piešķirtajiem piešķirtajiem ienākumiem komun, um, kopējais tad, kopienas budžets piešķir, eh, kopiena piešķir līdzekļus kādai aģentūrai, un tad eh, nākošā gada budžet, budžetā šī daļa, neizmantotā daļa, tiek atkal iekļauta budžetā Tātad eh, tās summas, ko Frontex nav izmantojis, atgriežas kopienas budžetā, un eh, tad eh, tās atkal tiek piešķirtas Frontextam, tas, tas tā tad ir tas assigned revenues, vai arī angliski, vai arī set affecti franciski, un nu, tās atkal nonāk tad Frontex pārziņā, un Frontex nevar izmantot jauno jaunos līdzekļus pirms nav izmantojuši šos te. Un runājot par datu aizsardzības aģentūru, tās ir, e, šie līdzekļi ir uzskatām par rezervi. 2011. gadā tiks e, izman, izveidota šī aģentūra, un uh, mēs no 2011. gada sāksim rekrutēt tās darbiniekus, un tāpēc uh, Mēs esam lūguši šo budžetu, kaut arī pati aģentūra vēl nav izveidota. Busutila kunga jautājums par Frontex mandātu pārskatīšanu. Jā, tiešām eh, saistībā ar Frontex budžetu komisija ir bijusi piesardzīga komisija ir rīkojusies piesardzīgi pieprasot un saprātīgu līdzekļu tērēšanu. Protams, ka mēs esam atvērti, atvērti piešķirt papildu budžetu, tad, kad eh, Frontex aģentūra, tad, kad aģentūra mums pie, uh, eh, iesniegs pieprasījumus. Bet līdz šim tā vēl nav noticis bet mēs izskatīsim šo pieprasījumu tad, kad tās tiks iesniegts. Un uh, šo, uh, uz šo rudeni ir paredzēts novērtējums. Šīs uh, programmas sāžās spēkā 2007. gadā. Um, tā kā bija vēlāk izstrādāta šī juridiskā bāze, tad tās šīs programmas ir aizkavējušās un vidustermiņa novērtējums tām ir paredzēts šī gada rudenī. Tas tad attiec uz solidaritātes fonda programmām. Lielas paldies, tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai vēl kāds grib izteikties? Ja jūs piekrītat, Vandekem kungs, sanāksme ar, ar ēnu referentiem saistībā ar nākošo plenāru sēdi. Plenāru sēdi Strasbūrā, Vandekam kungs, Albaro, Veržjats kundze. Mēs varbūt tad varētu sīkāk izskatīt šos jautājumus lai varētu izstrādāt atzinumu, kas atbilst politisko grupu nostājai. Un kas arī nosūta politisku vēstījumu no Lībe komitejas budžeta komiteja. Ja jūs tam piekrītat, tad mēs rīkosimies šādi, ja? Labi, labi, dekāmpa kungs. Vēl viens novērojums no manas puses. Es piekrītu Kelleres kundzei. vajadzētu runāt ar, pamataģi, ar pamatiesību aģentūru, lai mēs zinātu, ko viņi ir paredzējis darīt. Jā, protams, saka priekšsādātājs. Es esmu saņēmis komunikāciju no šīs aģentūras, un es domāju, budžeta pieaugums par 50% ir e, tās, ka mums vienkārši ir kārtīgi jāizskata šī pieprasījuma pamatojamība, jāraugās, vai tas vispār ir reāli īstenojams saskaņā ar mūsu budžeta scenāriju. Un es gribētu ierosināt, lai, lai mēs. Uh, Eh, norganizētu sanāksmi kopā ar šīs aģentūras direktoru Jeruma kungu. Un eh, tad mēs nosūtīsim arī ēpastu, e lai katrs no komitejas locekļiem varētu secināt, vai ir pamatot šāda prasība, un vai līdz ar to tā ir apmierināma. Labi, Tāda paldies. Es domāju, tad eh, tas arī ar to mēs varētu arī aprobežoties. Ar šo darbu tad mēs varētu ļaut tagad doties prom visiem, kas nav eh, koordinātori, un tad mēs sāksim mūsu koordinātoru slēgto sanāksmi. Es patiesībā nedomāju, ka visi ir šeit. Morais kungs un Alvaro kungs nav šeit. Labi, tad mēs viņiem uzzvanīsim, nu, bet jo agrāk, jo labāk, tad mēs atkal atsāksim darbu ar koordinātoru sanāksmi. Paldies, un rīt deviņos mēs atsāksim darbu ar Spānijas prezidentūru. To pārstāvēs Spānijas iekšlietu un um, tieslietu ministrs. Francisko Kamaņo Domingues, 9 no rīta. Paldies!